Es eh, gribētu sirsnīgi sveikt mūsu vidū padomes un eh, komisijas pārstāvjus. Protokoli par eh, vakar dienas sēdi, kā arī visi pieņemtie teksti ir izplatīti. Ja nebūs neviena komentāra, tad es domāju, ka mēs varam uzskatīt, ka protokols ir pieņemts. Līdz ar to mēs varam pievērsties pirmajam darba kārtības punktam padomas veikta īpazīstināšana ar tās nostāju attiecībā uz 2018. finanšu gada vispārējā budžeta projektu. Vēlētos informēt deputātus, ka šajās debatēs nav paredzēta brīvā mikrofona procedūra. Līdz ar to es nepieņemšu zilās kartes jautājumu pieteikšanai. Došu vārdu uzreiz ministram Kivīnī, viņš izteiksies padomas vārdā. President. Priekšsēdētāja kungs. Gadāmie deputāti, komisārkungs, dāmas un kungi. Man ir ārkārtīgi liels gods šajā Eiropas demokrātijas namā jūs iepazīstināt ar padomes nostāju attiecībā uz 2018. finanšu gada vispārējo budžeta projektu, kuru dalībvalstis pieņēma šī gadā 4. septembrī. Ņemot vērā to, ka laika nav daudz, es mēģināšu izteikties īsi un konkrēti. Vispirms padomas vārdā es vēlētos uzsvērt un arī skaidri norādīt, ka padome virza uz priekšu tādu budžeta projektu, kur gan uh, saistības, gan maksājumi ir palielināti salīdzinājumā ar 2017. gada budžetu. Un lūk tagad sīkāk 990 miljonu palielinājums, tātad 0,6% palielinājums salīdzinām ar 2017. gada līmeni saistību apropriācijā. Un tāpat arī 9,9 mil miljārdu palielinājums vai arī 30. 7,39% palielinājums maksājuma apropriācijām. Uh, Tāpat arī padome piešķir ļoti lielu nozīmi Eiropas Savienības finanšu stāvoklim, un tieši tāpēc tā vēlas palielināt ārkārtas rezerves nākamajam gadam. Mums ir jānodrošina, lai Eiropas budžets būtu elastīgs. Mums ir vajadzīgs gan elastīgums, gan arī paredzamība. Tieši tāpēc padome un prezidentūra mēģinās panākt vienošanos par uh, nākamā gada budžetu, lai budžets ļautu mums virzīt Eiropas priekšu. Padome mēģinās palielināt izdevumus tādās jomās, kas nodrošina visaugstāko pievienoto vērtību Eiropā un kas izriet no Eiropas politiskajām prioritātēm, tātad veicināt izaugsmu un darba vietas, stiprināt drošību un cīnīties ar migrāciju. Uzskatu, ka eh, šīs prioritātes ir vienlīdz svarīgas arī parlamentām. Ņemot vērā līgumā izklāstīto budžeta procedūru, padome mēģina panākt arī ietaupījumus un mēģina uh, izdarīt aplēses par komisijas uh, budžeta projektu, bet uh, mēģina to darīt tā, lai esošās Eiropas programmas varētu turpināties un netiktu nekādā veidā ietekmētas. Dāmas un kungi, tagad es vēlētos īsi pastāstīt par budžeta projektu un principiem, uz kuriem tas balstās. Ilgspējīga izaugsme un darba vietu radīšana vēl ar vienu ir viena no svarīgākajām padomas prioritātēm. 2018. gadā padoma vēlas stiprināt viedu un iekļaujošu izaugsmi ar 76,5 miljardiem eiro saistībās un 66,4 miljardiem maksājumos. Tātad tas ir 2,1 17% palielinājums vai arī 17,5% palielinājums eh, attiecīgi maksājumos un saistībās. Attiecībā uz 1A apakškategoriju, kur ir runa par konkurētspēju izaugsmi darba vietā, padome atzīst, ka šīs, eh, mm, šī politikas joma ir ļoti būtiska un te ir eh, svarīgi labi īstenošanas rādītāji. Padome arī atbalsta 1A kategorijas galvenās apakšprogrammas ņemot uh, vērā to, kas tika noteikts 2017. gada budžetā. Padome ir nolēmusi apstiprināt komisijas priekšlikumus tādām programmām kā Kosme, Erasmus, un uh, atteikšanās no kodolieročiem. Tāpat arī mēs vēlamies nodrošināt tādas jomas kā pārsnes 2020, e-pētniecības pamatprogramma un mēģinam arī stiprināt finanšu intereses. Uh, Vēlamies veicināt enerģijas projektus, pabeigt jau uzsāktās programmas un pilota projektus un sagatavošanās darbības. Padomē ir arī akceptējusi tādus apropriāciju līmeņus, kādus komisija ieteica um, iniciatīvās uh, Wi-Fi Eiropai, Eiropas solidaritātes korpus, kā arī Eiropas uh, strateģisko investīciju fonds. Šeit rezervē ir iekļautas summas šī fonda paplašināšanai. Dažās budžeta pozīcijās 1A apakškategorijā izaugsmes rādītāji ir pazemināti, ņemot vērā pašreizējo reālo absorpcijas kapacitāti un mm, ņemot vērā arī administratīvo izdevumu pārskatīšanu. Tagad par apakškategoriju 1B kohēzijas politika. Uh, Tas ir pats svarīgākais instruments Eiropas Savienībā, lai veicinātu izaugsmu un darba vietas, un šeit padomes saglabā tādu apropriāciju līmeni, kādu ir ieteikusi komisija. Mēs vēlamies pielāgot maksājumu apropriācijas, um, darot to mētiecīgi. Dāmas un kungi, otrā prioritāte padomei ir nodrošināt augstu drošības līmeni, kā arī ļaut uh, labi pārvaldīt uh, migrācijas politiku. Šeit, runājot par trešo kategoriju - pilsonība un drošība, padome mēģinās turpināt nodrošināt resursus aģentūrām, kas nodarbojas ar migrācijas jautājumiem. Padome arī atbalsta komisijas priekšlikumu mobilizēt elastīgumu instrumentus, lai uh, ņemtu vērā visas prioritātes, kas ir iekļautas šajā kategorijā. Tagad tā ceturtā kategorija - globāla Eiropa. Uh, Padom balstās uz komisijas priekšlikumu, un šeit ir paredzi, paredzēta apropriācijas samazināšana salīdzinājumā ar 2017. gadu, tātad 750 miljoni eiro, kas ir paredzēta bēgļiem Eiropā. Un tagad es gribētu runāt par otro un piekto kategoriju, pavisam īsi. Otrajā kategorijā - ilgspējīga izaugsme un dabas resursi, padome iesaka dažus pielāgojumus, ņemot vērā pirmo pīlāru kopējā lauksaimniecības politika. Šeit mēs vēlamies pārskatīt uz augšu uh, lauksaimniecības uh, ieņēmumiem mm, turmākā gada prognozēs. Mēs esam identificējuši iespējamus ietaupījumus uh, saskaņā ar ilgspējīgajiem zivsaimniecības nolīgumiem, uh, ņemot vērā to, ka agrāk tie netika īstenot pietiekami labi. Piektā kategorija - administrācija. Pēc ļoti rūpīga darba, sadarbojoties ar visām institūcijām, padome ir noteikusi, mūsuprāt, pareizo līmeni, ņemot vērā institūciju uh, īpatnības. Padome ir veikusi ļoti liels ietaupījumus un ir pielāgojusi arī algas lielākajā daļā institūciju un biroju. Tāpat arī padome ir pieņēmusi paziņojumu par centieniem, kas ir izdarīti, lai nodrošinātu 5% personāla samazināšanu periodā no 2013. līdz 2017. gadam Eiropas iestādēs un institūcijās. Protams, ka vēl ir iespējami uzlabojumi, lai pilnībā panāktu šo mērķi visās institūcijās. Padomju uzskata, ka personāla um, skaits ir pastāvīgi jākontrolē, lai varētu konsolidēt uh, panāktos ietaupījumus. Priekšādātāji, godāmie deputāti, es noslēgumā vēlētos atkārtot uh, šādus punktus. Izdevību, izdevumu mērenība 2018. gada budžetā salīdzinām ar 2017. gadu vairākās uh, padomas uh, ieteiktajās jomās tagad eh, tiek liktas jums priekšā pēc ļoti rūpīgas izskatīšanas padomē. Galvenie principi, uz kuriem mēs balstījāmies nosakā, nosakot prioritātes, bija eh, ierobežotais budžeta pieaugums dažās programmās, lai nodrošinātu labāku elastīgumu, ņemot vērā daudzgado finanšu plāna griestus. Mēs arī mēģinām samazināt administratīvos izdevumus, nodrošinot, lai programmās varētu saglabāt uh, iepriekšējos īstenošanas rādītājus. Tāpat arī mēs uh, nesamazinājām budžetu uh, tajās programmās, kas tiek veiktas laikā no 2007. līdz 2013. gadam. Šeit mēs vēlamies samaksāt līdz šīm nesamaksātos rēķinus. Ņemot to visu vērā, priekšādātāja kungs, godāmie deputāti, referenti, komisāra kungs, dāmas un kungi, es ļoti labi apzinos, kādi ir nākamie posmi budžeta procedūrā. Es vēlētos uh, nogaidīt līdz parlamenta atzinumam, un es ceru, ka šis atzinums tiks pieņemts balstoties uz ļoti uh, nopietniem un apdomātiem apsvērumiem. Ņemot to visu vērā, es vēlētos, lai jūs balstaties uz padomas izvēlētajiem argumentiem. Ja tā būs, tad mēs varēsim pieņemt saprātīgo budžetu 2018. gadam, kas nāks par labu lielākajai daļai Eiropas pilsoņu. Liels paldies Kiminēnā kungam. Nākamais izteiksies komisārs Otingers herr präsident herr minister und damen un kungi! Paldies, ministra kungs, priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi. 2018. gads, ņemot vērā tuvo Brexit, paliks parasts budžeta gads. Pēc tam, kad komisija pirms vairākiem mēnešiem nāca klajā ar savu budžeta priekšlikumu šobrīd ir pieejamas konstruktīvas nostājas no parlamenta un padomus. Par to arī sakam paldies. Esošās atšķirības šajās nostājās ļaus mums tomēr nonākt pie kopīga iznākuma. Budžeta struktūrā atšķirību nav. Mūsu nospraustajos mērķos mēs arī esam pārliecināti un vienoti atbalsts konkurētspējas celšanai, migrāciju. Arī ir jāatbalsta pārvaldības jo, pieeja komisijas priekšlikums saistībā ar pārvaldības izdevumiem atspoguļo taupīgu pieeju, 5% ietaupījums paredzēts. Tagad, redzot padomas nostāju, redzam, ka ir vēl papildus 1,5% ietaupījumu ierosināt. Mums ir bažas, vai mēs varam tam piekrist, jo uh, turpināt personāla samazināšanu varētu apdraudēt mūsu spēju pilnvērtīgi darboties. Par kohēzijas programmām varu teikt, ka nākamajā gadā mēs nemainīgi pieņemam, ka kohēzijas programma un līdzekļu apgūšana būs uzņēmusi īstos ātrumus. Esam iekavējušies. Līdzfinansējums nav bijis nepieciešamajā apmērā līdz šim, un ne, nekā mēs būtu varbūt vēlējušies. Tomēr nākamgad, kad būs sasniegts pilns ātrums, varam nonākt situācijā, ka ir neapmaksāt rēķini Briselē. Un uzkrājas šādi neapmaksātie rēķini. Tā kā nākamgad tas būs viens no izaicinājumiem. Mazāki projekti, kas tomēr ir svarīgi, kā Wi-Fi for Europe, tie tomēr ir pilnvērtīgi jāfinansē, un padome ir uzņēmusies līdzatbildību par to. Vēlējos arī informēt ka tuvākajās nedēļās izmantosim e, trilogu sarunas, lai pētniecības, inovācijas, konkurētspējas stiprināšanā panāktu vienošanos. Apvārsnim 2020 par pusmiljārdu tiek samazināts finansējums. Tas mums rada bažas. Pirms vairākiem gadiem mēs vienojāmies par 3% no IKP investēt um, šajā jomā. Šobrīd investīcija apjoms ir tikai 2%. Jo vairāk mēs par to runājam, jo mazāk izredzes ir sasniegšos mērķus. Pētniecība ir pamats nākotnes konkurētspējai. 150 miljārdi vairāk katru gadu būtu jāinvestē Eiropā, bet ja mēs katru gadu samazinām līdzekļus, tas ir tomēr iešana nepareizajā virzienā ja mēs mums vajadzētu finansēt vairāk projekts, kuri pierādām eiropeisku vērtību. Trīs no četriem pietik, pieteikumiem eh, digitālo tehnoloģiju jomā pēc līdzekļu samazināšanas mums būs jāatsaka. Vai arī pētniecība veselības aprūpas jomā, vēzis, Alzheimer slimība, personalizēta medicīna – Samazināt līdzekļus šeit nozīmē, ka pētniecībā mēs virzīsimies lēnāk uz priekšu. Kvantu tehnoloģijas, kur mēs izveidojām tādu flagmaņa vadošu iniciatīvu. Un ja mēs šeit 130 miljonus samazinām par 23 miljoniem, pa 32 miljoniem, bet redzam, kā Google, Amazon un eh, Microsoft investē miljārdus, nu tad tas ir nepareizais signāls. Mēs nerunājam par teorētiskām lietām. Taupība ir nepieciešama, bet esmu pārliecināts, ka šie projekti ir jāīsteno. Un, ja līdzekļu samazināšana nozīmē atteikšanos no projektiem vai to apturēšana, Tas nav pareizi. Connecting Europe, Kopernikus, Galileo, tur nevar samazināt līdzekļus. Tas, ko mēs neinvestēsim 2018. gadā, div, tas mums būs jādara 20. un 21. gadā. Mums vajadzētu tieši pretēji palielināt līdzekļus, lai nepārliktu šīs investīcijas uz nākotni neatdodot līderu pozīcijas amerikāņiem un Āzijai. Tāpat arī ģeopolitiski izaicinājumi saistībā ar migrāciju. Būtu jādiskutē, kur ir iespējami samazinājumi, vai tie vispār ir nepieciešami. Paskaroties nākušo finanšu ietvaru, 2018. gads, par kur panāk kompromiss un nu, tāda bērnu spēlīts Varbūt mēs varam atteikties oktobrī un novembrī jau no daļas no eh, sarunām, lai ātrāk ķertos pie nākamā finanšu perioda, kur ir miljārdiem liela caurumi. Bet tādas problēmas uz 18. gada budžetā nesaredz. Paldies par paveikto darbu prezidentūrai un arī parlamenta referentam. Grazie, komisāri Oettinger. E Paldies, komisāri kungs. Tagad došu vārdu referentam Morošanam. Paldies! Prezidentūras pārstāv, komisāra kungs, esat sveicināti Eiropas parlamentā. Mēs esam šobrīd nonākuši izšķirošā fāzē, lai vienotos par ES budžetu 2018. gadam. 18 gada pirmā puse būs vajadzīga, lai vienotos par politiskām prioritātēm, Izaugsme, nodarbinātība, drošība pilsoņiem ir politiskās prioritātes eh, budžetam nākamajā gadam. Tās ir pareizās prioritātes, jo tas ir tas, ko Eiropas iedzīvotāji sagaida no Eiropas Savienības, un tās ir tieši tās jomas, kur ir pievienotā Eiropas vērtības. Mums ir nepieciešams turpināt progresu. Un mēs nebūsim ticami, ja mēs teiksim, ka mēs vēlamies inovatīvāku Eiropas Savienību, bet vienlaicīgi samazinam 491 miljonu no pētniecības programmām. Mums neticēs, ja mēs teiksim, ka vēlamies infrastruktūru Eiropā, kas ir labāka enerģētikā, digitālajā un citās jomās. Uh, bet vienlaicīgi samazinām 111 miljonus eiro no Connecting Europe Facility un 99 miljonus no lieliem infrastruktūras projektiem. 1,7 miljārdi eiro ir padoms ierosināties samazinājums. Tas ļoti liels skaitlis. Tas, ko padomi ierosina, uh, Tas ir budžets vājākai Eiropas Savienībai. Mazāk investīciju šodien nozīmē vājāka Eiropas ekonomika nākotnē. Komisārs jau ieskicēja to ar piemēriem no digitālās jomas. Tas bija ļoti pārliecinoši. Eiropas komisija ir pirmajā pusgadā jau sapratusi, ka izaugsme, nodarbinātība, drošība, tās ir mūsu prioritātes, un viņi ir sagatavojuši loģisku budžetu. Tāpēc es atbalstu to, ka mēs piešķiram lielāko daļu no resursiem pētniecībai, MVU infrastruktūras projektiem, lauksaimniekiem, it īpaši jaunajiem lauksaimniekiem, un izpildam savus saistības eh, saistībā ar kohēzijas un struktūra fondiem. Zemākās apgūšanas uh, Eh, tempi kohēzijas un struktūra fondiem nenozīmē to, ka apgūšanas eh, apmērs arī turpmāk būs tikpat zems. Tieši pretēji, šobrīd projekti būs uzņēmuši eh, īsto ātrumu un nauda būs nepieciešama nākamajā gadā. Ta, tas nevar būt nekas sliktāks, kā sūtīt signālu pilsoņiem un MVO, MVU, ka mēs nevarēsim apmaksāt rēķinus. Aicinu visas puses tuvākajās nedēļās nākt klajā ar pamatotu budžetu nākamajam gadam, kas balstītos uz investīcijām, atbalstu pētniecībai, inovācijām, MVU, svarīgiem projektiem, labajiem projektiem, kas piesakās e- Eiropas Savienības finansējumam, atbalstīt uz austrumiem un dienvidiem mūsu reģionu, kaimiņu reģionus, Balkānus, un e, pasākums, kas paredzēta, lai stiprinātu drošību Eiropā. Paldies! Paldies Murušana kungam. Tālāk otrs referents - Ešforta kungs. Trīs minūtes arī jums. Uh, Priekšsēdētāji, šī gada aprīlī parlamentā tika panākta vienošanās par parlamenta ikgadējā budžeta palielināšanu par 2,3%. Ņemot vērā inflācijas pieaugumu, tas bija realistisks priekšlikums, un es ierosinu to uztvērt kā vadlīnijas eh, citām institūcijām. Ar prieku varu ziņot, ka vairākums citu institūciju pieņēma šo vērtību un ir nākušas klajā ar līdzīgiem priekšlikumiem. Vēlos eh, pieminēt trīs izņēmumus. Uh, Pirmais. Eiropas datu aizsardzības uzraudzības iestādē tika uzdots paplašināt eh, savas darbības, un, protams, tas eh, ietvērtu arī izdevumu palielinājumu 2018. gadā. Otrakārt, Eiropas revīzijas palātas darba sloks ievērojami pieauga, uh, Un arī e, šajā gadījumā es viņu prasības uzskatu par pamatotām. Tālāk Eiropas kopiena tiesa ir e, pamatojusi finansējumu pieaugumu, jo ir pieaudzis tās darbības apjoms, e, tulkošanas izmaksas, kā arī ir jārisina dažādi ar drošību saistīti uzdevumi. Ņemot vērā šīs papildu izmaksas, Es uzskatu, ka padome ir pārāk samazinājusi dažus no finansējumiem. Tāpēc es aicinu parlamentu atjaunot to sagrākajā līmenī. Turklāt, lai eh, kontrolētu kopējos izdevumus, mums ir jāpanāk turpmāki ietaupījumi. Es ierosinu risināt šīs papildu izmaksas, palielinot efektivitāti, un šeit ar prieku varu ziņot, ka revīzijas palāta ir daudz darījusi šajā virzienā. Tāpat Mums ir eh, jānodrošina budžeta disciplīna. Pat tad, ja tās panākšanai mums būtu jāpārdala finansējums. Tālāk es aicinu iesaldēt reģionu komitejas budžetu un Eiropas ekonomiskās un sociālo lietu komitejas budžetu 2018. gadam. Tāpat es apzinos, ka Eiropas ārējās darbības dienesta izmaksas ir ievērojami pieaugušas gan darbinieku skaita pieauguma dēļ, gan arī tās stratēģiskās komunikācijas programmas dēļ. Lielākā daļa šo izmaksu būtu jāsadz no ārējā dienesta pašreizējā budžeta, tomēr es uzskatu, ka viņiem būtu jādod iespēja arī nelielai korekcijai, līdz ko mums būs precīzi dati. Priekšsēdētāji, es aicinu uh, ņemt vērā, ja jūs man piekrītat, ka šie 2,3% ir pieņemama vērtība, ja mēs to pie mērosim citām sadaļām, tad mums būs uh, jāpieņem sarežģīti lēmumi Es labprāt pārunāšu savus priekšlikumus ar ēnu referentiem turpmāko nedēļu laikā, un es ceru uz viņu atbalstu. Paldies Ašvārta kungam. Un tālāk budžeta komitejas priekšsādātājiem ar Tuīkungam vajadzēja runāt, bet es viņu šeit neredzu. Tāpēc es došu vārdu atkal Kivīna kungam. Vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji! Godātie kolēģi! Pateicos jums par šīm uh, piezīmēm, um, kas liecina par to, ka jūs esat patiešām iedziļinājušies un rēģēšu uz tām uh, dažos vārdos. Komisāra kungs, jūs izteikumi īpaši saistībā ar pētniecību šķiet pārliecinoši, un uh, var teikt, ka uh, arī padome ir noskaņota pozitīvi pret tiem. Mēs noteikti par to vēl runāsim savā vidū budžeta procedūras gaitā, un jūs uh, minējāt lieliskus argumentus, jo īpaši attiecībā uz kontinentu ilgtermiņa konkurētspēju. Pateicos arī referenta kungam par jūsu izteiktiem domām attiecībā uz infrastruktūru, MVU, lauksaimniekiem. Mēs to visu ņemsim vērā. Cik vien tas būs mūsu iespējās, mēs diskutēsim par eh, šiem jautājumiem ar kolēģiem. Un tas notiks jau drīz, līdz ko pie mums sāksies diskusijas par budžetu. Ašvorta kungs, paldies jums par jūsu piezīmēm. Arī jūsu domas ir eh, ļoti vērtīgas, un mēs tās eh, pilnīgi noteikti ņemsim vērā sarunu gaitā par administratīvajām izmaksām. Tā kā mēs Drīz uzsāksim uh, trialogu un citas sarunas. Noslēgumā vēlos teikt, lūko. Pirmkārt, gribu pateikties padomas vārdā, savā vārdā, kolēģi vārdā jums par jūsu izteiktajiem viedokļiem par to, ka paudāt tos tik atklāti un godīgi. Manuprāt, šīs dienas diskusijā izkristalizējās tas, ka mēs gribam sasniegt vienotu mērķi, proti panākt Eiropai vislabvēlīgāko budžetu un tāpat vislabvēlīgāko tās iedzīvotājiem. Protams, Eiropas parlamenta nostāja par 18. gada budžetu varētu atšķirties, taču es varu apliecināt, ka mēs cieši ar jums sadarbosimies pēc tam, kad jūs būsiet formāli pieņēmuši savu nostāju. Mēs zinām, ka varam paļauties uz komisiju un arī uz jums, Ettinger kungs, cenšoties uh, panākt vienprātību par mūsu nostāju un uh, cenšoties panākt līdzsvarotus un saprātīgus risinājumus. Tāpat vēlos pateikt, at, pateikties ar tīkungam, pat uh, neraugoties uz to, ka viņš ir prom, arī Ešvorta kungam par uh, šīs dienas uh, ieguldījumu un arī par turpmāko darbu. Eiropai kā tādai ir vajadzīgs budžets, kas rēģē uz iedzīvotāju vajadzībām, pat tad, ja šīs vajadzības nepārtraukti mainās. Esmu pārliecināts, ka ar Eiropas parlamentu un komisijas un mūsu pašu apņemšanos mums izdodas.